Welcome back. Labrīt visiem otrajā mūsu komitejas sēdes dienā. Uh, vēlos atgādināt, ka nebūs pieejams tulkojums slovāku valodā šorīt no rīta un vēlos atgādināt, ka uh, no 9 līdz pusvienpadsmitiem šorīt uh, Eh, Morāš Mačīkundze ir eh, uzaicinājusi viesus eh, no sava vēlēšanu apgabala, un mēs viesus pēc brīža arī sveiksim šeit pie mums. Tālāk par uh, trialogiem. Attiecībā uz sociālās statistikas regulas projektu otrais uh, trialogs, uh, referents ir Mecerevičs, notika 26. aprīlī. Un Liekas, ka šeit varētu panākt visai labu progresu. Viena sanāksme notika arī tehniskajā līmenī, un trešais trialogs notiks 16. maijā vakarā Attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību pret kancerogēnām un mutagēnām eh, vielām otrā pakotnē pirmais trialogs par CMT2 ar eh, Rolēnu kungu kā referentu notiks šajā nedēļā 17. maijā rīta pusē. Vēlos arī piebilst, ka eh, vakar pēcpusdienā šeit bija ļoti nedaudz deputātu no mūsu komitejas, bet bija uzaicināti e, pētnieki un e, nozares pārstāvi, lai diskutētu par automatizāciju un digitalizāciju. Un ko tas nozīmē sabiedrībai kopumā un um, tieši cilvēku darba apstākļiem. Debatas bija ļoti interesantas, ļoti interesantas bija arī debatas eh, starp eh, pētniekiem. Eh, to bija ļoti interesanti vērot un vēlos teikt, ka man ir tāda sajūta, ka mēs pie šīs tēmas atgriezīsimies visai drīz, jo, kā redzējām, ir ļoti daudz vēl politiski neatrisinātu jautājumu. Uh, par kuriem būtu nepieciešamas padziļinātas diskusijas, un es esmu uh, pārliecināta, ka tie, kas vakar pēcpusdienā uh, piedalījās šajā sanāksmē, labprāt vēlreiz atgriezīsies pie šīs tēmas. Uh, Katrā ziņā es domāju, tā bija laba viela pārdomā mūsu komitejā, eh, kā šī tehnoloģija attīstība ietekmēs cilvēks un viņu profesionālo dzīvi tuvākajos gados. Ierosinu pāriet eh, pie sastā punkta mūsu darba kārtībā, kas ir eh, darba un privātās eh, dzīves līdzsvara nodrošināšana vecākiem un aprūpētājiem. Kā jūs zinat, ir iesniegti 660 grozījumi papildus. 18 grozījumiem, ko iesniedzis referents. Tā kā darba ir daudz, un tādēļ um, došu vārdu referentam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau jūs teicāt, man tiešām bija liels prieks par to, cik milzīgu interesi uh, šis jautājums ir uh, raisījis. Uh, un to var secināt pēc lielā iesniegto grozījumu skaita. Es esmu atzīmējis, ka lielākā daļa šo grozījumu ir uh, līdzīgi pēc nostājas. Es uh, nekavēšos pie tiem jautājumiem, par kuriem vairāk vai mazāk ir vienprātība, uh, bet tajā pat laikā kopumā runājot, var teikt, ka lielākā daļa deputātu atbalsta sekojošu nostāju. Pirmkārt, nepieciešamība veicināt, lai dalībvalsts nodrošina um, aprūpes infrastruktūru. Tālāk jāpievērš īpašu uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar personām ar invaliditāti. Uh, treškārt, uh, nodrošināt vienlīdzīgus uh, nosacījumus ne tikai adaptētājiem, bet arī um, bērn, tad, kad bērns piedzimst ģimenē, tāpat palielinātu to vecāku atvaļinājumu daļu, kas nav pārnesama, eh, desmit dienas patertāts dzīve, piecas dienas aprūpētāja atvaļinājums. Tālāk, laikam, kurā uh, var pieprasīt vecāku atvaļinājumu, ir jābūt eh, tad, kad bērns ir no 8 līdz 12 gadiem, gadus vecs. Un par to šķiet ir tāda plaša vienprātība. Tādēļ man šķiet, katrā ziņā ir eh, vesela rinda vēl jautājumi, par kuriem būs nepieciešama tālāk diskusija, un tur patiešām grozījumi arī ir no viena grāvi otrā. E, piemēram, priekšlikums nodrošināt e, pilnu algu vienmēr, visos gadījumos e, līdz tam, ka atstāta eh, visu dalību valstu eh, ziņā. Eh, zelta vidusceļš varētu mm, būt nodrošināt ehm, apmaksu, ko varētu pielīdzināt slimības pabalstam. Tātad 45% līdz 100% no uh, Eh, darba ņēmēja bruto algas. Tā, tā, tāds ir piedāvājums spektrs. Katrā eh, ziņā es domāju, ka mums izdosies atrast kādu kompromisu. Piemēram, ja runājam par uh, vecāku atvaļinājumu laikā, uh, kad bērnām ir no 8 līdz 12 gadiem. Un Mēs noteikti varam apspriest eh, iespējamos risinājumus. Es pieņemu, ka varbūt desmit varētu būt tāds kompromisa risinājums, bet redzēsim, kā virzīsies diskusijas tālāk. Uh, eh, aprūpētāja atvaļinājums. Un eh, šeit ir uh, def definīcija par tad, to, kas tad ir šis eh, atbilstošais aprūpētājs. Kas attiecas uz obligāto vecāku atvaļinājumu, godīgi sakot, es neesmu īsti pārliecināts, uh, par ko mums te būtu jāvienojas apsvērumu daļā, es eh, varbūt varētu pateikt kaut ko, ka dalība valstīm būtu jāveicina eh, šāds risinājums. Tomēr es neesmu īsti pārliecināts par to, cik samērīga ir eh, šī jautājuma regulēšana direktīvā. Tālāk. Vecāku atvaļinājums vientuļajiem vecākiem. Es esmu centies eh, nodrošināt to, lai vientuļo vecāku tiesības uz atvaļinājumu būtu um, nostiprinātas, bet es domāju, ka mums ir jāraukās, lai ierosinātie pasākumi neietu pārāk tālu, jo tas varētu arī kaitēt eh, vientuļo vecāku nodarbinātības spējai. Par MVU. Šajā likumdošanā, es domāju, ir svarīgi atvieglot slogu eh, mikro uzņēmiem un maļiem uzņēmumiem. Lai šī likumdošana būtu veiksmīga, es uzskatu, ka ir jānodrošina tiesiskās aizsardzības pasākumi un attiecīgi esmu iesniedzis vairākus grozījumus kopā ar kolēģiem, un tie uh, aizsargā MVU un darba devēju intereses. Es, mēs, es strādāju ar kolēģiem kopā pie kompromisu grozījuma sagatavošanas un tuvākajās dienās tikšos ar ēnu referentiem, lai vienotos par eh, tālākajām sanāksmēm un turpinātu strādāt pie uh, kompromisiem. Es zinu, ka arī padomē šīs diskusijas virzās uz priekšu. Uh, kur eh, mērķis ir eh, piešķirt lielākas eh, pilnvaras un elastību dalību valstīm. Tādējādi mums ir jābūt saprātīgiem, jāpiedavo, jāpiedāvā līdzsvarots risinājums un uh, Es eh, ar lielāko prieku strādāšu kopā ar šīs komitejas deputātiem un esmu optimistiski noskaņots par to, ka mēs parlamentā spēsim vienoties par eh, šo uh, likumdošanas projektu, jo man drīzāk uztrauc tas, kas notiks trialogā. Tā kā būsim maksimāli saliedēti, sagatavosim labu kvalitatīvu ziņojumu un būsim gatavi trialogam ar padomi, e, jo šķiet, ka tur varētu būt vairāk problēma nekā diskusijās ar kolēģiem šeit parlamentā. Paldies, Kazkungs! Tagad došu vārdu sociāldemokrātu grupas ēnu referentai Marijai Arēnai. Lūdzu. Paldies, un es atvainojos, ka es ierados ar nelielu nokavēšanos, bet eh, tā vienmēr ir mēs, kas aktīvi strādājam, mums ir jāpiedalās vairākās sēdēs vienlaicīgi. Mums ar Kazakungu jau bija iespēja diskutēt par šo ziņojumu un par šo tematu. Mums ir kopīgs viedoklis lielākajā daļā jautājumu, bet es uzreiz vēlētos pateikt, ka komisijas priekšlikums ir atbalstāms, tas ir labs, un tā nolūks ir, protams, pamatu pamatos pieņemams, un tam ir trīs, trīs virzieni, trīs pamatpunkti, un Kazakungs jau to pieminēja. Pirmais - sabalansēt privāto un profesionālo dzīvi. Otrs pilārs ir, cik daudz naudas mēs esam gatavi atvēlēt šīs dzīvi, šo abu dzīvi salīdzvarošanai. Un trešais - cīņa pret iesīkstējušiem uzskatiem un stere stereotipiem. Uh, Tātad šīs te nepārnesamais atvaļinājums vai kādi citi aspekti, kuri pamatā balstās un sakņojās eh, stereotipos, kas ir saistīti ar sieviešu un vīriešu lomu ģimenē un sabiedrībā. Konkrēt runājot par šo priekšlikumu, tātad eh, komisija ir mēģinājusi strādāt arī ar šo trešo pilāru, un es domāju, ka tomēr komisijas priekšlikumā mēs varam šo to uzlabot. Pirmais, piemēram, Runājot par vecāku atvaļinājumu, manuprāt, būtu obligāti jāievieš šis tēvu atvaļinājums. Jo, piemēram, ļoti daudzās valstīs Eiropā ir ieviests tēvu atvaļinājums, tā tad ir tiesības uz šo atvaļinājumu, bet uh, tēvi to neizmanto, jo ir tradicionāla vīrieša loma ģimenē un sabiedrībā, un tāpēc tēvi parasti to, nevis parasti, bet ir situācijas, kad to neizmanto. Tāpēc eh, mēs vēlētos, lai šis tēva atvaļinājums būtu nevis kā brīvprātīga iespēja, bet gan obligātā kārtā. Otrs. Par tēva atvaļinājumu runājot Piemēram, ja bērns mirst tūlīt vai drīz pēc dzimšanas, tā tad, tad neeksistē iespēja tēvam izņemt šo atvaļinājumu, bet es domāju, ka tēvam arī ir tiesības sērot, kad bērns ir mirs drīz pēc dzemdībām, un tāpēc es domāju, ka arī tēviem vajadzētu piešķirt šo bērnu kopšanas atvaļinājumu, kaut arī bērnu vairs nav. Un trešais Es domāju, ka pilnīgi visiem strādājošajiem un darbiniekiem būtu jābūt šim tēva atvaļinājumam, arī tādiem, kuri nosūtīti. Tāpēc e, mēs vēlētos iesniegt grozījumu par tā saucamo neatgriezeniskumu. Ļoti daudz dalību valsts jau to piemēro, proti jaunais teksts nedrīkst piedāvāt dalību valstīm iespēju atkāpties no tiem noteikumiem, kas jau dalību valstu likumdošanā ir iestrādāti. Tātad atkāpšanās ceļu šis likumdošanas akts nedrīkst piedāvāt. Un eh, visbeidzot, ar padomu mums būs jāvienojas, un ne tikai mums, arī komisijai par naudas apjomu. Tā tad eh, šeit jau izskanēja, ir paredzēts slimības atvaļinājums, tam atvēlētā nauda, bet eh, jā, ir mm, varbūt atšķirības starp dažādām dalību valstīm, jo dalību valstīs ir atšķirīgi režīmi, bet eh, referents piedāvā vecāku atvaļinājumam 75% un eh, paredzēt šo te slimības atvaļinājumu vēl papildus eh, bērnu kopšanas atvaļinājumam mātei. Tātad 75% no bruto algas atvēlēt šim atvaļinājumam. Es eh, zinu, ka sarunas ar padomu par šo, vienošanās ar padomu par šo jautājumu būs pietiekami sarežģīts, un tomēr parlamentam ir skaidri jāpasaka, ka šis eh, naudas jautājums parlamentam ir ārkārtīgi būtisks. Nedrīkst būt tā, ka piedzimstot bērnam ģimenē strauji pasliktinās materiālā situācija. Šīm bērnu kopšanas atvaļinājumam ir jābūt un jānāk bērnam un ģimenei par labu. Nedrīkst būt tā, ka ģimene zaudē bērnam piedzimstot. Tas tā tad piedzimstot bērnam, tas. Um, bagātina kā ģimeni, tā arī sabiedrību, un mums ir jāizveido sava veida modelis, kādā veidā mēs varētu eh, cīnīties pret ģimeņu finansiālās situācijas eh, pasliktināšanos. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, kādā veidā mēs šodien vēlamies redzēt ģimenes ar bērniem un to materiālo stāvokli Eiropā. Tas arī būtu īsos vilcienos eh, tas, ko mēs, eh, sociāla demokrāta grupa, vēlētos eh, darīt zinām komitejai. Un principā jau komisijas priekšlikums ir labs un arī pievienojamies referenta viedoklim. Es tikai vēlējos pateikt par laika termiņiem. Ja iespējams, tā tad par jūniju runājot, es domāju, ka e, parlamentam arī e, būtu jāpiedalās komisijas un padomas darba kārtības šajā jautājumā iestatīšanā, jo nedrīkst būt tā, ka mēs vienmēr strādājam ļoti saspiestos termiņos, kamēr abas pārējās institūcijas stipri brīvāk. Tāpēc eh, es domāju, ka par sociālo pilāru runājot, tas ir ļoti konkrēts priekšlikums, šis ziņojums, un mēs nedrīkstam to atstāt novārtā. Thank you. I cannot see. Paldies, neredzu Zitnānskas kundzi. Um, tad, uh, Geritskas kungs, uh, es runāju Zitnānskas kundzes vārdā un vēlos uh, apkopot eh, viņas nostāju un prioritātes attiecībā uz turpmāko sarunu procesu. Mēs nepateiksim neko jaunu, ja vienkārši atkārtosim mūsu godātā uh, kolēģa uh, Kāza kunga uh, vārdus. Zitnānskas kundze ir vairāk kārtīgi atgādinājusi, ka mums ir jābūt saprātīgiem attiecībā uz izvirzītajām prasībām, lai nodrošinātu labu pamatu turpmākajām sarunām trialogā. Mūsu grupas galvenie principi būs sekojoši. Pirmkārt, saglabāt direktīvu maksimāli vienkāršu, uh, Tas ir atcerēties, ka direktīvā ir jānosaka minimālie standarti, ko dalībvalstis pašas attiecīgi varētu pielāgot. Mēs uzskatām, ka cīņas par eh, priekšlikuma tehniskajām detaļām vajadzētu labāk atstāt dalībvalstu ziņā, lai dalībvalsts pašas izlēmj. Mēs uzskatām, ka ir jāatstāja pietiekama liela manevrēšanas iespēja, lai pielāgotu citu lēmumus eh, situācijai, kāda ir attiecīgajā dalībvalstī. Mēs atbalstām Kazaskunga priekšlikumu palielināt eh, bērnu aprūpes infrastruktūras pieejamību, kas iet roku rokā ar ikvienu priekšlikumu, kur mērķis ir eh, līdzsvarot ģimenes un darba tirgus vajadzības. Uh, Nākamais, mēs vēlamies, lai šī direktīva nebūtu apdraudējums MVU un mikrouzņēmumiem, un mēs atbalstīsim tādu tekstu, kas negatīvi neietekmēs um, MVU, kas attiecas uz uh, aprūpētājiem mēs gribētu izdarīt eh, nelielas izmaiņas orģinālajā tekstā, ko sagatavojas komisija attiecībā uz aprūpētāju atvaļinājumu, bet mēs gribētu eh, uzlabot aprūpētāju situāciju kopumā, eh, vienlaikus nodrošinot to, lai dalība valsts pašas varētu attiecīgi pieslīpēt standartus, ņemot vērā savu situāciju. Mēs uzskatām, ka ir iespējams panākt uh, vienošanos par kopīgu nostāju, jo šī priekšlikuma galvenie mērķi ir ļoti svarīgi. Tas ir uzlabot uh, ģimenes uh, privātās un darba dzīves līdzsvaru. Paldies! Thank you. Paldies, Gerikas kungs! Tālāk Alda grupas vārdā Vēberskons lūdzu. Um, paldies, priekšsādātāji! Nosākumā nu, vēlējos paust savu atbalstu referentiem, uh, re, referentam un arī gan ziņojumam, gan iesniegtajiem grozījumiem. Es pilnībā piekrītu Kāzas kungam, ka mums ir jābūt realistiskiem par to, ko mēs varam sasniegt. Un Vissvarīgākais, manuprāt, ir panākt vienošanos par šo direktīvu pirms mandāta beigām. Ja tas mums neizdosies, baidos, ka tas liks vilties ļoti daudziem cilvēkiem, kas a, uh, saskata šo direktīvu kā tādu uh, izlaušanos uz priekšu. Tas, protams, nav nekāds brīnums, bet tas noteikti ir solis pareizajā virzienā. Un redzot arī, ka uh, padomē ir diezgan liela pretestība. Mums ir jānodrošina parlamentā plašs atbalsts un jābūt mums stingrai pozīcijai trialogu laikā. Es arī iesniedzu dažus no šiem ļoti daudzajiem grozījumiem, galvenokārt. Tie ir saistīti ar to, lai lai šajā direktīvā tiktu iekļaut dažāda veida darbinieki, gan darbinieki, cilvēki strādā no mājām, pagaidu darbinieki, arī pašnodarbinātie. Un tāpat arī ir īpaša piezīme par vientuļajiem vecākiem, kuriem ir jāsaņem tādas pašas tiesības un aizsardzības līmenis, ko no, nodrošina šī direktīva. Tāpat arī grozījums par tēva definīciju, par aprūpētāja definīciju. Aprūpētāja gadījumā, manuprāt, ir iespējams iekļaut arī darbiniekus, kas varbūt tieši nav tieši ģimenes locekļi, bet kas bez atlīdzības nodrošina aprūpi. Un, protams, ar kaut kādām garantijām, ka nebūtu iespējama ļaunprātīga izmantošana arī par radinieka definīciju. Bet pavisam atklāti sakot, manuprāt, vissvarīgākais ir nodrošināt to, ka tās dalība valstis, kurās šobrīd ir augstāki standarti, lai šīs valstis saglabātu savus standartus un lai viņi saviem cilvēkiem nodrošina šīs vajadzības. Uh, Tajā pašā laikā mēs runājam par kaut kādiem Eiropas Savienības līmeņa minimāliem standartiem. Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai tie netiktu noteikti pārāk samā līmenī. Jānodrošina konsekvence. Jo Eiropas Savienībā mēs runājam par darba ņēmēju mobilitāti, ir tikai normāli, ka ir cilvēki, kas pamat savu valsti un dod strādāt uz citu valsti. Ir jābūt skaidrībai par to, ko viņi var saņemt. kā jau teica arī Kāza kungs. Dažos punktos nav īsti skaidrs, cik tālu mēs varam tikt, bet eh, tas noteikti izkristalizēsies sarunu procesā. Es gaidu ar nepacietību mūsu sarunas. Eh, gribētu redzēt, kādus kompromisa grozījumus mēs varētu eh, sagatavot, jo ir iesniegti tiešām ļoti daudz grozījumu, būtu slikti, ja mums neizdotos nonākt pie kādiem kompromisiem. Varat paļauties uz mani un uz manu grupu, ka mēs būsim ļoti realistiski noskaņot strādājot pie direktīvas. Paldies! Paldies! Tagad Tāņa Gonzālesa Peņas. Vārds jums! Gracias, presidenta. Bueno, como ya hemos visto. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, jau, kā jau tika norādīts, ir iesniegti vairāk kā 600 grozījumi. Tas tikai parāda to, cik liela interese ir par šo direktīvu un to, cik apņēmības pilnas visas grupas ir sagatavot pēc iespējas labāku tekstu. Tagad mums ir grozījumi, un mēs varam ķerties klāt pie detaļām. Mana grupa iesniedza pavisam skaidrus grozījumus. Mēs gribam aizsargāt un konsolidēt darbiņēmēju tiesības, gan sieviešu, gan vīriešu. Mēs gribam nodrošināt sieviešu vīriešu līdztiesību darba tirgu un arī veicināt uh, vecāku līdz atbildību bērna audzināšanas gaitā piedāvājam paredzēt arī tēva atvaļinājumu, lai nebūtu kaut kādu mm, darba ņēmēju kategori dalīšanu kategorijās, lai visi saņemtu taisnīgu atalgojumu. Uh, tad mēs gribētu, lai uh, samaksa, par to svinā šajā komitejā, uh, Tātad, lai šis tēva atvaļinājums arī tiktu attiecīgi apmaksāts, tāpat kā mātes atvaļinājums. Tie būtu minimālie standarti, ko esam gatavi pieņemt. Kas attiecas uz aprūpēšanu, mēs gribētu, lai tas tiktu tad aprūpētājs. Mēs gribētu, lai tiktu izšķirti trīs e, iespējamie aprūpētāju veidi. Tad ir profesionāli aprūpētāji, tad neformālie aprūpētāji, tas nozīmē, ka tie ir um, cilvēki, kas uh, ir ģimenes uh, lokā, kas veic šo darbu bez maksas, un tad arī um, darba ņēmēji, kas neformāli veic aprūpēšanas pieņēmumus, un lai viņi, kuriem ir uh, jā, jāņem atvaļinājums vai brīvas dienas, lai veiktu šo aprūpēšanas darbu. Mēs gribētu, lai tās būtu 12 dienas gadā, kā to norāda arī ietekmes izvērtējums. Ja runājam par elastīgu darba laiku, mēs gribētu ieviest teksta grozījumu, tā, lai darba ņēmējiem nebūtu risks zaudēt kaut kādu aizsardzības līmeni. Mēs vēlētos, lai noteikumi būtu elastīgi, lai tie būtu vērsti uz darba ņēmēju. Tad mēs gribētu atrast šādu formulējumu. Mēs arī gribētu iekļaut netipiskos darba darīt, netipiskā darba darītājus pašnodarbinātos, gribētu paplašināt ģimenes jēdzienu lai tad uh, tiktu aptvert arī tā kā otrās pakāpes radinieki, uh, lai tiktu ietverti arī neheteroseksuāli pāri. Un kas attiecas uz vecāku atvaļinājumu, mēs gribētu, lai tie būtu četri nepārnesami mēneši, bet tie būtu simtprocentīgi apmaksāti, kā jau teicu no sākuma. Un viens jauninājums, ko mēs piedāvājam, ka šādu atvaļinājuma pieprasījumu var uh, noraidīt pēc trīs mēnešu perioda. Ja runājam par pielāgojumiem darba atstākļ, apstākļiem vecāku atvaļinājumu gadījumā, šīm tiesībām ir jābūt atzītām, un tas viss ir jānoformulē rakstiski gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Mēs gribētu, lai būtu eksplicīta atsauce uz arotbiedrībām, to loma ir jāatzīst. Un vēl. Ir vēlreiz jāizskata mm, bērna kopšanas atvaļinājuma direktīva, ir jāapskata iespēja, um, ka kaut kad nākotnē tiktu pārstrādāta šī vecāku atvaļinājuma, ka tiktu būt tāda viena vienota vecāku atvaļinājuma direktīva, nevis māca atvaļinājums, tēva atvaļinājums. Un Tas jau arī ir tas, kur šī jaunā direktīva aizsākās. Mums nevajadzētu jautājumus uh, nošķirt. Mēs gribētu, lai nākotnē būtu iespēja pārstrādāt visus šos dokumentus vienā likumdošanas priekšlikumā, vienā likumdošanas aktā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs uh, elements no ļoti svarīgs regulējums. Cilvēkiem ir jābūt skaidrībai par to, kādas tiesības viņiem ir pieejamas. Par eh, ne, regresijas klauzulu es piekrītu Kāzas kungam. Es ceru, ka mūsu diskusijas notiks veiksmīgi un efektīvi. Es ceru, ka parlaments būs vienots. Esmu gatavi turpināt mūsu sadarbību. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Mitrofānava kungam no zaļo grupas. Lūdzu! Thank you very much for opportunity to Paldies par šo iespēju paust manu nostāju. Daži komentāri. Sākšu ar vispārīgāku komentāru, un tad otrs būs par vienu no mūsu iesniegtiem grozījumiem. Protams, rīt mūsu komitejas sanāksmē mēs redzam, ka ir bijušas nebeidzamas diskusijas, lai dalību valstis sagatavotu uh, dalībvalsts vēlas sagatavot uh, šo tiesību aktu, ņemot vērā savu iekšējo politiku un balstoties uz apstākļiem, kas pastāv katrās dalībvalstīs, mums ir jāpiedāvā jauni standarti no Eiropas institūciju puses, un jo īpaši no Eiropas parlamenta puses. Es domāju, ka Eiropas parlaments ir viena no ir viens no šiem dažajiem starptautiskās sadarbības instrumentiem, kas uh, var palīdzēt uzlabot uh, dalību valstu likumdošanu sociālās politikas jomā. Ja mēs neierosināsim augstākus standartus, dažās dalību valstīs šī sociālā politika gluži vienkārši netiks uzlabota. Ir ļoti daudz dažādi iemesli, kas saistīti ar viņu iekšpolitikas procesiem. Mums ir uh, jānosaka augstāki standarti, Mums ir. Mums ir uh, jānosprauž tādi mērķi, kas uh, šobrīd uh, varbūt netiks atbalstīti padomē. Varbūt tos neatbalstīs komisija vai dalībvalstis, bet nākotnē um, šie mērķi varētu kļūt par realitāti uh, un atspoguļoties arī dalībvalstu likumdošanā. Mūsu grozījumi, mūsu priekšlikumi varbūt var šķist radikāli. Viens no grozījumiem, ko ir sagatavojusi mūsu grupa, Zaļo EFA grupa, tā bija ideja no manas puses. Tad šis jaunas grozījums, tā numurs ir 15. It uh, uh, It, it is uh, uh, related to uh, the, such, uh, the, the following text. Tad teksts būtu šāds. Dalību valstīm ir jāizveido darba ņēmēja konsultatīvās padomes, kas sniegs palīdzēs viņiem tikt galā ar uh, stresu, ko viņi saskaras darba vidē, lai sasniegtu uh, darba un privātās dzīves līdzsvaru. Function may be realized on the basis of the existing uh, family. R uh, mēs uh, uh, gribētu, lai būtu pieejamas šādas konsultācijas vai tik iesaistīts arī saucamās darba inspekcijas dalību valstīs, lai cilvēki, darba ņēmēji, būtu informēti par iespējām, kā viņi var uzlabot savu darbu un privātās dzīves līdzsvaru, izmantojot jau esošos tiesību aktus nacionālā līmenī. Domāju, ka daudzi jauni un ambiciozi cilvēki, kas strādā vai nu privātos uzņēmumos vai valsts sektorā, uh, Viņi nav informēti par uh, visām iespējām, kā viņi var saņemt sociālo palīdzību, vai uh, viņi nav informēti par dažādu veidu atvaļinājumiem, kas ir uh, pieejami valstī saskaņā jau ar pastāvošiem tiesību aktiem. Un pēc tam, kad uh, tiks pieņemti uh, jauni jā, likumdošana, arī mēs nāksim klajā ar saviem ierosinājumiem. Uh, tad mēs gribētu, lai valsts institūcijas informētu cilvēkus par to, kā viņi var izmantot pieejamās iespējas, kā panākt labāko līdzsvaru. Jā, un kā lai, lai notiktu šī komunikācija. Jā. Es domāju, ka šāda grozījuma ieviešana noteikti ir visu politisku grupu interešu interesēs. Paldies! Thank you. Uh, I just... Paldies! Es eh, tagad nolasīšu, kuriem runātājiem vēl došu vārdu. Tad um, esiet gatavi. Joël Melin, it's Lope Fontanier, it's Morin Chatier and it's Jangerius on the list. Geriki, you want to... Aha, jūs arī vēlreiz vēlaties izteikties. But you have already Bet jūs jau runājāt, saka priekšsēdētāji. Nē, es nerunāju savā vārdā. Es uh, runāju mana kolēģa vārdā. Man ir nedaudz cits viedoklis nekā tam, ko es nolasīju. Labi, tad es ierakstu jūs sarakstā. Un tagad uh, eh, EFDD Agēs kundze, lūdzu. Sī, grazie, prezidente. E, grazie. Jā, paldies, eh, prieksēdētājas kundze, un eh, paldies arī Kāza kungam par eh, sagatavoto ziņojumu. Jā, mums. Mēs jau nedrīkstam tiešām atkāpties no jau iedibinātajiem standartiem, un parlaments vēlas saglabāt ļoti augstus standartus un iestāties par tiem. Uh, Patiesībā e, ne tikai par direktīvas uzlabošanu mums būtu jārunā. Ir galvenokārt jāmēģina harmonizēt, izmantojot specifiskus tiesību instrumentus. Direktīvas mērķis, par mērķi runājot, tad e, tas jau ir mudināt sievietes labāk apvienot profesionālo un privāto dzīvi. Un eh, iespējams, ka arī mēģināt aizdrīvēt tās plaisas, kas vēl joprojām ir cilvēku viedokļos par sievietes un vīriešu lomu sabiedrībā. Un visbeidzot, mēs eh, savos grozījumos eh, vēlamies ierakstīt ideju, ka vajadzētu E, šeit runāt arī par pašnodarbinātajiem un tā saucamajiem brīv, brīvajās profesijās strādājošajiem, jo tieši šiem darbiniekiem visbiežāk nav šādas sociālās aizsardzības. Arī šeit mums ir jādomā par šiem cilvēkiem, un e, kā jau mans kolēģis Kāza ir ierakstījis e, ziņojumā, tas ir svarīgi. Uh, Visiem ir jābūt tiesībām izmantot šos sociālos eh, aizsardzības instrumentus. Tātad eh, mums ir jāpiedāvā pilnīgi visiem strādājošajiem šo tiesību īstenošanu. Nu, un, protams, vienmēr būs atipiski darba apstākļi, vai pareizi sakot, darba līgumi, ja tāda vispār ir. Tāpēc mēs nedrīkstam visu pārāk strikti definēt. Bet uh, Mēs, eh, protams, varam domāt par šiem strādājošajiem, kur stāvokli, kurum, teiksim, juridiskā situācija ir pietiekami neskaidra. Jā, protams, mēs iestājāmies par vecākiem, par vecāku tiesībām, bet šīs tiesības, eh, kādas, eh, kā šīs tiesības izpaudīsies, piemēram, adopcijas gadījumā. Piemēram, ja kāds no vecākiem dodas uz citu valstu vai pat uz citu kontinentu, lai adoptētu, adoptētu bērnu, e, tas šajā priekšlikumā īpaši skaidri neparādās. Iespējams, ka tad e, vecākiem vajadzētu sniegt finansiālu atbalstu un juridisku atbalstu. E, vēl viens ļoti svarīgs punkts Mums eh, ir jāvienkāršo, jāvienkāršo birokrātiskās procedūras. Visiem šiem instrumentiem ir jābūt vienkāršākiem. Tas attiecas kā uz atvaļinājumu pieprasīšanu, Tā tad vajadzētu izveidot sava veida vienas pieturas aģentūru, lai eh, vecāku atvainājumu pieprasīšana notiktu vienā vietā un tur arī taptu saņemta. Atbalsts eh, mājasainiecībām. Mēs eh, tādējādi varam palīdzēt vecākiem patstāvīgāk eh, izmantot profesionālos pakalpojumus, un es domāju, ka arī sievietēm vajadzētu savā veidā mācīt, apvienot profesionālo un privāto dzīvi. Iespējams, ka tieši varbūt vecāka gada gājuma sievietēm tas ir aktuāli. Kā mēs zinām, darba tirgus un darba apstākļi baidā, eh, mainās. Parādās eh, arvien vairāk tādu darbu, kur varbūt darba vieta tīri fiziski nav konkrēti atrunāta. Un eh, bieži vien tieši šādos darbos strādājošajiem nav tiesību aizsardzība pietiekam augstā līmenī. Es e, vienmēr iestāšos par augsta līmeņa pakalpojumiem, lai visi, kuri to vēlas, varētu izmantot pakalpojumus un rūpēties par saviem bērniem. Es domāju, ka arī parlamentam vajadzētu iestāties par augstas kvalitātes pakalpojumiem, neatkarīgi no strādājošā algas apmēra. Arī MVU ir nepieciešams pamudinājums šo tiesību garantēšanā. Jā, protams, es vēl varētu runāt daudz un dikti, bet um, varbūt svarīgākais šeit jau ir izskanējis, bet to jau es arī teicu garantijām ir jātiecas kā uz pašnodarbinātajiem, tā arī uz maziem uzņēmumiem. Galvenais uzsvars tieši ņemot vērā to, ka daudzās dalību valstīs jau ir nodrošināts augsta aizsardzības līmenis. Tātad galvenais nolūks šajā direktīvā, es domāju, būtu tāds, ka mēs nedrīkstam nekādā gadījumā samazināt daudzās dalību valstīs iedibinātos augstos standartus. Mums e, ir jābūt ambicioziem, jo domāju, ka cīņa īpaši ar padomi būs smaga. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Tagad e, Alānas kundze, vārds jums. Paldies, e, prieksēdētājs kundze! Jā, noteikti jūs nepārsteigs, ka. Uh, dažādu grupu runājošie izteicās dažādi, jo šī direktīva, kura mēģina, salīdz, kura mēģina salīdzsvarot privātās un personīgās dzīves eh, dabu, tā tad Piemēram, ja bērns ir ar īpašajām vajadzībām, tad eh, mēs šajā direktīvā vēlētos eh, ierakstīt īpašus aspektus. Tātad mēs eh, vēlamies saglabāt iespēju neiesniegt grozījumus, bet gan sagatavot mazākuma ziņojumu. Kazas kunga ideja un viņa sagatavotais ziņojums ir ļoti daudz ļoti interesantu priekšlikumu sa savā ziņojumā, un tomēr mēs uzskatām, ka um, mēs nedrīkstam sagatavot direktīvu, kas tiks uzspiesta dalību valstīm. Visi šie priekšlikumi, sociālais pilārs, tās ir reālas eh, problēmas tiešā veidā saistīts ar subsidiaritātes principu, jo tikai dalību valstis pašas spēj noteikt un sagatavot tādus likumus, kas sociāli aizsargātu konkrētās dalību valsts pilsoņus. Arī dalību valstu eh, darba tirgus un eh, darba apstākļi, vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem, to nosaka dalību valstis, un tieši dalību valstis ir adekvātais līmenis, kurā sagatavot attiecīgu likumdošanu. Uh, Es uzskatu, ka mēs eh, arvien vairāk pietuvojamies un pat pārkāpjam sarkano līniju, proti runājot par privātās un personīgās dzīves salīdzvarošanu. Šķiet, ka šobrīd šī, šī salīdzvarošana kļūst arvien grūtāka. Es, eh, protams, saprotu, ka patreizējā situācijā, kad minimālā alga tuvojas nabadzības robežai, tieši sievietes būs tās, kuras um, būs spiest strādāt par zemu algu garas stundas, un tāpēc es um, nezinu, kā vispār mēs varam Eiropas līmenī runāt par šiem jautājumiem. Arī ir īpašas riska grupas, jo, lai arī kā mēs to mēģinātu, uh, Mēs eh, arī ar koplīgumu palīdzību nevaram atrunāt visu strādājošo apstākļus, un, protams, par sociālas aizsardzības sistēmu runājot, tas ir vēl komplicētāk. Mēs eh, šajā komitejā ļoti daudz runājam par to, ka eh, sabiedrība mainās, digitalizācija ievieš savas korekcijas, uh, un e, ar vien vairāk parādās tādu mazu darbiņu, par kuriem nemaksā tikpat kā neko, bet um, sociālie maksājumi no šādiem darbiem neienāk vispār. Vēl bez tam um, dažādi nodokļi, kas šobrīd nodrošina sociālo um, palīdzību, uh, ne, ne, neienāk no visiem darba ņēmējiem. Līdz ar to es domāju, ka mēs nevaram pieprasīt konkrētu sociālo aizsardzības normu uzspiešanu dalību valstīm. Tāpēc es saprotu, ka viedoklis starp dažādām e, politiskajām grupām atšķiras. Katrā ziņā ideja ir e, ļoti interesanta, bet par direktīvas sākotnējo tekstu runājot, Mēs, eh, protams, saprotam, ka mēs eh, ēnu referentu sanāksmēs esam runājuši par šo sākotnējo tekstu, bet mūsuprāt ir pārkāpta robeža, ir pārkāpta iespēja dalību valstīm pašām noteikt to, kādu viņas vēlas redzēt savu sociālo aizsardzību. Priekšsēdētāji. Kontaļie kundze nākamā lūdzu. Eh, paldies, prieksēdētājs kundze. Eh, pirms eh, varbūt ķeros klāt eh, vērsim pie ragiem, es vēlētos pateikties Dēvidam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tas ir labs pamats mūsu turpmākajam darbam, labs tāds argumentēts dokuments. Un, protams, ka pēdējā laikā īpaši daudz tiek runāts par personīgās un darba dzīves savienošanu. Parlamentam šis jautājums ir īpaši aktuāls un Tas kļūst ar vien aktuālāks daudziem iedzīvotājiem. Varbūt pieskaršos vairākiem momentiem. Ja mēs tiešām vēlamies ģimenēs sadalīt pienākumus vienlīdzīgi, tad arī vīriešiem ir jāpiedāvā adekvāts vecāku atvaļinājuma laiks. Es saprotu, ka tas ir dalību valstu kompetencē, un eh, tomēr priekšlikumam ir jābūt varbūt ilgtspējīgam laika ziņā. Eh, šobrīd esošie nosacījumi nedrīkst tikt samazināti, ja tie jau ir pietiekam augstā līmenī. Tāpēc eh, mums uzmanība ir jāliek uz augstu kompensācijas līmeni, par grozījumiem runājot. Mēs ierosinājām 80% slieksni un nevis eh, slimības atvaļinājuma slieksni, jo slimības atvaļinājuma eh, procents eh, atšķiras no valsts uz valsti. Un eh, ja mēs pieturēsimies pie šī 80% sliekšņa, tad tas eh, varbūt varētu būt interesanti arī tēviem, un viņi to vairāk izmantot šo bērnu kopšanas atvaļinājumu. Tādējādi mēs, kā Eiropas parlaments, skaidri pateiktu, ka mēs vēlamies atbalstīt ģimeņu līdzsvaru saglabāšanu. Nākamā Šarķie kundze. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms arī es vēlētos pateikties Dāvidam Kazskungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Ziņojums um, ir labs, tas uh, paplašina un padziļina komisijas ideju, un es domāju, ka tas um, arī ir Eiropas uzdevums pateikt dalību valstīm, kādu mēs vēlamies redzēt Eiropas līmeņa aizsardzību. Tas, nav kaut ko, tas nenozīmē, ka mēs kaut ko diktējam dalību valstīm. Mēs Eiropas līmenī vēlamies sakārtot ģimenes dzīves lomu sadalījumu. Un eh, pirmais varbūt jautājums, ko mums vajadzētu diskutēt un par ko vienoties, beidzot atteikties no vecāku atvaļinājuma sadalīšanas. Tikai 2% no tēviem izmanto vecāku atvaļinājumu, tēvu atvaļinājumu. Līdz ar to šī vecāku atvaļinājuma pluss patiesībā nāk par, la, par, nāk par ļaunu sievietēm, jo sievietes eh, ilgāk paliek mājās tā vietā, lai daļu no vecāku atvaļinājumu izņemtu tēvi, un tādējādi sievietes eh, karjera aizskavējas un palēninās. Tāpēc man šī te problēma, ka nedrīkst pārnest vecāku atvaļinājumu no vienu uz otru, ir jāatrisina. Jo patiesībā mēs labu gribēdami esam uzkāpuši atkal uz grābekļa. Tas bija pirmais. Otrais - finanses. Es e, pazīstu situāciju vairākās dalību valstīs, un es zinu, kāda cīņa būs padomē. Padomi jau vēlas, lai izmaksas būtu pēc iespējas mazākas, un tas ir skaidrs. Bet ja mēs skatāmies uz problēmu, uz problēmu visā tās, e, visā tās Eh, rakursā. Šobrīd 70% no eh, sievietēm ir ar augstāko izglītību, bet pensionēšanās brīdī sieviešu alga vidēji ir par 39% zemāka nekā vīriešu. Un eh, tas nozīmē, ka zaudē kā ģimene, tā sievietes, skatīsimies tātad plašāk. Valsts maksā par sieviešu izglītošanu, par augstāko izglītību un gala beigās sabiedrība no šīs investīcijas sieviešu izglītībām negūst, jo sieviete sēž mājās ar bērniem. Ne tikai ar bērniem, arī grūtniecības laikā sievietes karjera palēninās un pasliktinās. Uh, Līdz ar to gala beigās mēs, ieguldot sieviešu izglītībā, sastopamies ar reāli politisku, ekonomisku un sociālu problēmu, un tas ir jārisina. Un gala beigās vēl sabiedrība dabona maksāt lielāku pensiju sievietēm, nu pensija gluži nē, bet dažādos sociālajos maksājumos, kad sieviete nonāk pensijā, jo viņai nepietiek izdzīvošanai. Uh, Tātad mēs zaudējam divreiz ieguldot sieviešu izglītībā un gala beigās nemaksājot viņām adekvātu pensiju. Un par to būtu jārunā ne tik daudz kā par to, kurš ir putekļu sūcējs ūks paklāju. Jungērijus kundze nākamā lūdzu, saka prieksēdētāji. Prieksēdētāji. Uh, very inspiring. Uh, uh... Jā. Eh, Elizabete tikko teica, ļoti izstāstīja ļoti interesantu stāstu, un es saprotu, Elizabete un Marija Arēna jau no manas grupas izteicās. Es um, tikai vēlējos um, pateikties referentam, un um, daudz kolēģi jau to uzsvēra, daudz kolēģi pirms manis. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pabeigtu darbu pie šīs direktīvas šā sasaukuma laikā. Viegli jau tas nebūs. Cīņa padomē būs smaga, to mēs visi apzināmies. Es tikai vēlējos pateikt, ka šobrīd ir e, svarīgi, lai mēs parlaments vienotos par savu nostāju, un e, tas būs uzdevums referentam un ēnu referentiem. Lai būtu ne tikai labs e, līdzsvars starp dažādu grupu idejām, bet arī, lai parlaments būtu vienots un stabils. Es domāju, ka sarunas ar padomu vieglas nebūs, tas ir skaidrs visiem. Bet e, šobrīd vēlējos pateikt, godātais Kazakungs, jums mūsu atbalsts Un, eh, jā, es tikai vēlējos pateikt, ka sarunas noteikti būs smagas, bet mēģināsim tās pabeigt šā sasaukuma laikā. Geriks Kongs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Dāvidam Kazam. Manuprāt, tēma ir ļoti vajadzīga. Um, tā vēl joprojām ir aktuāla. Uh, Un arī mēs šeit gadu gaitā vēl joprojām neesam atraduši risinājumu. Protams, te mēs runājam par dalību valstu kompetenci. Par to mēs nevaram daudz eh, strūdzēt, eh, šaubīties, tas ir jāpatur prātā. Tomēr mums, kā Eiropas parlamentam, ir iespēja virzīt atbalstīšo labo praksi. Mums ir jāsaprot, kur ir eh, šie labākie risinājumi, kas spētu nodrošināt darba un uh, privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Es uzskatu, ka mums ir jārunā par algu, nevis par kaut kādu kabatas naudu. <clears throat> Mums eh, ir jārunā par attiecīgu samaksu attāl, atalgojumu. Tātad, um, lai cilvēki, kas iegulda šo milzīgo darbu, lai viņi ir arī attiecīgi apmaksāti. Uh, Tātad vecākiem un aprūpētāji tādā, ja nekas nemainās, viņi paliek ļoti atkarīgā uh, lomā. Viņi balsta sabiedrību, viņi palīdz sabiedrībai, bet viņi visu laiku ir tādā atkarīgā lomā, lūdzēja lomā. Un tas noteikti nepalīdz viņiem arī ar pašapziņu darba tirgu. Ja mēs runājam par algu, tad mēs atalgojam, ar to mēs arī varam orientēties. Vecāku gadījumā ir, piemēram, pieejami arī bērnu dārzi, kur ir sniegti šie aprūpes pienākumi, un neatkarīgi vai esmu Zviedrijā, vai Rumānijā, vai Austrijā, vai Spānijā. Mēs protams, nevaram runāt par absolūti vienotiem standartiem, bet mēs varam sniegt kaut kādus orientējošus norādījumus standartu ievērošanā. Un tātad mēs varam domāt par kaut kādiem vienojošiem risinājumiem. Bieži vien mēs dzirdam to, ka sieviešu vieta ir virtuvē, ka viņu vieta ir uh, mājas vidē. Bet, ja uh, tiktu uh, maksāta alga par to, tad mēs runājam par kaut kādu darba devēju, bet par uh, valsts maksājumu par darbu. Tādā gadījumā vecākiem, pirmkārt jau sievietēm, uh, būtu brīvas izvēles iespējas, vai nu veikšu aprūpas pienākums pašiem, vai uzticēt to citiem. Pašlaik mātēm šādu izvēles iespēju īsti nav. Par to, vai tātad, kur un kā tiek organizēta bērnu pieskatīšana aprūpa. Mēs esam konstatējuši, ka Um, vecāki par saviem bērniem maksā nodokļus. Varbūt ne tiešā veidā, bet caur PVN vai citā veidā. Uh, un, um, ja mēs aprēķinam šīs uh, atšķirības, tad pastāv milzīga atšķirības starp cilvēkiem ar bērniem un bez. Un ir kāda lieta, par ko jau vairāk kārt runāts Vācijā, par uh, šo novecojušo sabiedrību, Uh, un tiek runāts arī par tādām uh, ģimenes vēlēšanu tiesībām, ka uh, bē, vecāki var balsot arī par saviem bērniem. Un, manuprāt, tas tāds interesants risinājums. Ja tiek maksāta tātad alga par šiem aprūpes pienākumiem, tas uh, panāktu lielāku līdzsvaru starp cilvēkiem ar bērniem un bez bērniem, starp vīriešiem un sievietēm. Tikai šādā gadījumā mēs spēsim nonākt pie patiesa līdzsvara, līdztiesības, tas arī padarīs taisnīgāku nākotnes pensiju situāciju. Un tad atkārtoju, ka mēs eh, nerunājam par kaut kādiem uh, par nelielu samaksu tādā kabatas naudas apgrozījumā, ja mēs runājam par patiesu samaksu, par patiesu algu. Uh, uh, šeit iezīmēs arī jautājums par uh, paudzēm. Mums ir jāatsakās no šī tā saucamā divu pauģu līguma, bet jāvēršās uz uh, trīs pauģu uh, sistēmu. ja mums izdosies kaut ko paveikt šajā virzienā. Ja arī pensiju jomā tiks panākta līdztiesība, tas būs tāds uh, centralizēts risinājums cīņā pret uh, vecu ļaužu nabadzību. Uh, ir jau arī konstatēts, ka jo īpaši mātes vēlāk skar iespējamā nabadzība vecumdienās. mums jāstrādā un jādomā par to, kā lai ilgtermiņā Eiropa tik ļoti nenovecotu, jo beigās mums tad neizdosies aizpildīt mūsu sociālo budžetu. Un vēlreiz paldies Davidam Kaza par darbu pie darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Mums ir jāturpina strādāt, mēs nedrīkstam kavēties. Paldies! Paldies, eh, vai referents vēlas izdarīt tādu kopsavilkumu? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi, jo uh, zinu, ka laika nav daudz un uh, mums bija ļoti garas diskusijas. Tātad visi komentāri, ko dzirdēju, tiešām bija ļoti interesanti. Un varbūt atkārtošos, bet vēlos pateikt, ka ir ļoti svarīgi, protams, atrast kompromisu, bet nepārspīlēsim. Centīsimies atrast zelta vidusceļu starp divām galībām, kas eh, šeit izkristalizējas, lai mēs sagatavotu kaut ko līdzsvarotu, praktisku, ieviešamu. Jo mēs arī nevaram piedāvāt padomē nereālu kompromisu. Centīsimies mēs savā starpā vienoties par to, kāds ir mūsu plāns, lai mēs varētu sākt strādāt ar padomi tālākajā trialoga procesā. Jo, kā jau teicu, tur būs galvenais cīņas lauks. Vēlos īpaši pateikties ēnu referentiem. Un, kā jau teicu, mēs ar viņiem strādāsim, lai atrastu kompromisa risinājums e, iesniegtajiem grozījumiem, un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies sagatavot līdzsvarotu tekstu. Paldies! Liels paldies visiem, kur piedalījās šajās debatēs. Domāju, ka tās bija tādas e, apgaismojošas debatas kur tika paustas dažādas pozīcijas no dažādām politiskajām grupām un deputātiem. 18. jūlijs ir šī ziņojuma projekta pieņemšana Emplu komitejā. Tātad mēs atgriezīsimies vēlāk, protams, vēl pie šī teksta. Tālāk septītais punkts darba kārtībā finanšu pakotnes palielināšanu struktūrālo reformu atbalsta programmai un tās vispārējā mērķa uh, pieņemšanu. Un došu vārdu Šābas kungām, kurš ir ziņotājs par šo jautājumu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs zinat, eh, struktūrālo reformu atbalsta programma tika izveidota pagājušajā gadā ar budžetu 148,5 miljonu eiro. Tās mērķis ir atbalstīt struktūra reformas dalību valstīs, sniedzot atbalstu dalību valstu iestādēm. Uh, ļoti daudz jomas, kas tiek atbalstīts, kā piemēram izglītība, apmācība, darba tirkus politika, cīņa pret nabadzību, sociālās iekļaušanas, veicināšana, sociālās nodrošināšanas un labklājības sistēma, atbalsta uh, veselības aprūpas sistēmas. Tās ir uh, ļoti svarīgas jomas, uh, kas ietekmē sociālo kohēziju un ekonomiku kopumā. Dalībvalsts ļoti pozitīvi eh, novērtēja šo programmu gan 17. gan 18. gadā, un 152 eh, eh, miljoni eiro, tas ir kopējais pieprasījuma apjoms, kas ir piecas reizes lielāks nekā piešķīrumi. Ņemot vērā Eiropas Savienības līgumā e, noteiktās saistības e, dalību valstīm, kā arī e, komisijas noteiktās saistības attiestībā uz to valstu atbalstīšanu, kas pievienojas Eirozonā, noteikti ir atbalstām un ir runājumi par maniem grozījumiem. Tātad eh, pirmkārt centos pēc iespējas organiskāk iekļaut eh, mērķi atbalstīt eh, dalību valsts, kas vēlas pievienoties Eirozonai skaidri pasakot, ka šī programma ir pieejama arī visām dalību valstīm, neatkarīgi no tā, vai tās ir Eirozonas dalībnieces vai nē. Otrakārt vēlos uzsvērt nepieciešamās eh, struktūrālās eh, reformas, kas eh, saskana ar strateģiskajām prioritātēm Eiropas Savienības ehm, attiecīgajā programmā. Tas ir jo īpaši svarīgi, ja mēs ņemam vērā to, ka patreiz Eiropas Savienības 2020. gada mērķi attiecībā uz sociālo iekļaušanu ir tālu no sasniegtiem. Daudzām dalībvalstīm trūkst administratīvās kapacitātes un nepieciešamās pieredzes un zināšanu, lai īstenotu veselu rindu Eiropas Savienības apstiprināto politiku. Tā rezultātā mm, ļoti daudz cilvēku, kas strādā valsts sektorā, it īpaši veselības aprūpes jomā, eh, ir eh, nonākuši ļoti sarežģītā eh, situācijā. Tādēļ ir nepieciešamas reformas, kas veicinātu konverģenci un palielinātu administratīvo kapacitāti. Tas varētu būt arī instruments, kā labāk izmantot un apgūt fondus. Esmu priecīgs, ka ko padome piekrita piekrīta komisijas priekšlikumam palielināt šī instrumenta budžetu, uh, kā arī ņemot vērā sākotnējos pozitīvos rezultātus, uh, komisija ir uh, paredzējusi papildināt šo programmu ar 25 miljārdiem nākamajā budžeta periodā. Es strādāšu kopā ar ēnu referentiem pie šī ziņojuma un aicinu arī deputātus iesniegt savus grozījumus. Uh, angļu valodā, lai mēs saulēcīgi varētu pabeigt eh, šo atzinumu un sagatavot to balsošanai. Paldies! 22. mājas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un Tādēļ arī e, referents aicināja deputātus iesniegt grozījumus angļu valodā, lai e, varētos iekļaut e, kompromisa grozījumu tekstā. Tas nav pienākums, bet tas ir lūgums, jo tas atvieglos darbu, protams. Tagad došu vārdu Pirīnska kungam, kurš ir ēnu referents no sociāldemokrātu grupas. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlos eh, apsveikt eh, Sogoru kungu par sagatavoto atzinumu, atzinuma projektu, kas pēc manām domām ļoti labi atspoguļo mūsu nostāju, kāda tā varētu būt šajā jautājumā. Bez tām Eiropas Savienības stratēģiskās prioritātes uh, ikgadējās izaugsmes pārskatā ir tieši tādas, kā Šaugor kungs nosauca, bet tās paredz arī sociālo iekļaušanu, un tas noteikti ir jāatspūgļo struktūru reformas programmu īstenošanā. Ir nepieciešamas jaunās paudzes struktūrālās reformas, kas fokusētos uz uh, ekonomisko un sociālo politiku, kas ir sabalansēta un nodrošinātu uh, izaugsmu un uzplaukumu visās dalību valstīs. Uh, kas attiecas uz um, uh, Eiropas uh, pusgada rezultātiem un uh, rādītājiem dalību valstīs, mēs redzam, ka 11 dalību valstīs ir kritiska situācija um, 11 indikātoros no 12, um, Bulgārijā piemēram 6, bet mēs zinām, ka ļoti daudzās valstīs e, ir ļoti zemi rādītāji attiecībā uz cīņu pret nabadzību. Tas tikai vēlreiz apliecina to, ka līdz šim īstenotās struktūra reformas nav nodrošinājušas e, um, ekonomikas izaugsmi un uh, pienācīgu eh, dzīvi Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, un mums ir jāraugās, lai pasākumi būtu mētiecīgāk notrošinot labākus sociālos pakalpojumus un cīņu pret nevienlīdzību. Diemžēl mūsu rīcībā nav visaptverošas informācijas par to, kā tikus īstenota struktūra reforma atbalsta programma. Tajā pat laikā eh, šī gada februāra Uh, uzstāšanās Regija komitejā mm, liecināja par to, ka Lielākā daļa līdzekļu novirzīti darba tirgus, uh, veselības aprūpes politikai, kamēr sociālajai politikai tikai 21%. Lielākā daļa projektu pieteikumu 17. un 18. gadām atspoguļo dalību valsts lielo interesi par šo programmu un piešķirtie asignējumi liecina par to, ka dalībvalstīs ir nepieciešams veikt reformas eh, veselības aprūpes, darba tirgus un sociālajā jomā. Tajā pat laikā ir jāizvirza nosacījums, lai resursi nāktu no elastības instrumenta un 20. gada daudzgada finanšu ietver, un tas netika darīts uz citu programmu rēķina. Tādēļ būtu labi, ja mēs attiecīgi iekļautu grozījumu esošajā regulā, pasvītrojot tieši šo aspektu kas attiecas uz priekšlikumu uzsvērt to, ka programmai ir jāatbalsta reformas, lai dalībvalsts varētu pievienoties Eirozonai, mums vajadzētu atcerēties, um, ka šīs, tas ir tikai šīs programmas viens no mērķiem, bet uh, komisija nākamajā finanšu programmā ir uh, piedāvājusi atsevišķu pasākumu kas varētu tikt uztverts kā šī priekšlikuma uh, izmēģinājuma fāze, kas attiecīgi liek atbalstīt, uh, liek apšaubīt šī konkrētā instrumenta piemērotību uh, eh, minētajiem atbalsta pasākumiem, lai dalībvalstis varētu pievienoties Eirozonai. Sākotnējā fāzē nav liecinājumu, nav pierādījumu tam, ka šie pasākumi tiešām būtu veicinājuši attiecīgu dalībvalstu sagatavotību kritēriju izpildē, lai pievienotos eirozonai. Tajā pat laikā nav konkretizēts atskaites periods, uh, par kuru ir jāiesniedz ziņojumi. Es priekšsēdētāju labprāt sagatavošos, sadarbošos ar referentu un ēnu referentiem par šo jautājumu. Paldies! Thank you, Mr. Pirinski. <clears throat> I cannot see that uh, ECR. Uh... Paldies, Pirinska kungs. Redzu, ka EKR. EKR pārstāvis nav, ALDE pārstāvis nav. Uh, Tādēļ dodu uh, vārdu Sikiotis kungām, kurš pārstāv GOE NGL grupu. Lūdzu, vārds jums. E, e, paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, paldies referentam. E, Oskuēģi ir. Bet GOE un NGL grupa izvēlas ieņemt um, šo nostāju, par ko mēs jūs informējam jau arī pirms 18 mēnešiem, kad jautājums uh, pacēlās. Struktūrālās reformas, kas tiek īstenotas dalību valstīs, tāpat kā Eiropas semestris, uh, tie nevirzās pretim sociālajai kohēzijai vai darba ņēmēja tiesību aizstāvībai. Uh, tas, ko faktiski redzam, ir uh, kohēzijas sabrukums, labklājības valsts sabrukums, aizvien pieaug bezdarbs un nabadzība, nabadzība to cilvēku vidū, kuri strādā. Reformas, kas tiek veicināts ar Eiropas semestri, ir novedušas pie tā, ka daudzās valstīs strādājoši cilvēki, jo īpaši uh, lauku reģionos, mm, arī Grieķijā tā tas ir, šādi strādājuši cilvēki ļoti cieši. Un pēdējo gadu notikumi nav nekādā veidā risinājuši ekonomikas krīzi. Padome komisija Trojka, kas iesaistījās vairākās dalībvalstīs, viņi uh, uh, uzspiež šos pasākumus, kas faktiski tikai pastiprina nevienlīdzību. Mēs iesniegsim grozījumus, kas atspoguļo mūsu nostāju. Šie grozījumi uzsvērs visu šo pasākumu negatīvajām sekām. Mēs runājam par kohēzijas, labklājības valsts stiprināšanu, par jaunu un cieņpilnu darba vietu radīšanu ar pilnām uh, darba tiesībām, uh, kas ļaus arī uzņēmumiem zelt un plaukt. Es priecājos Redzēt, ka 9. un 11. punktā ir pieminētas arī darba, de, darba ņēmēju tiesību uzlabošanās. Līdzīgi to var redzēt 3., 4., 8. grozījumā, bet mēs esam nobežījušies par 6. Grož, grozījumu, kurā tiek runāts par uh, daudzgadu finanšu sēmas finansējumu, tur pieminēts arī struktūrālās reformas un ir teicis, ka trūkst atbilstošu konstruktīvu politiku. Mēs esam atvērti, noskaņoti, iesaistīties diskusijās ar citiem ēnu referentiem, un mēs iesieksim grozījumus, kas būs tādā garā, ko iezīmēju iepriekš. Paldies! Un tagad došu vārdu atkal Sogarkungam. Vai vēlties ko teikt noslēgumā? Paldies visiem par komentāriem. Man nav nekas piebilstams. Paldies. Kā jau minēju iepriekš, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 22. maijs. Aicināti esat iesniegt tos angļu valodā, tā lai tos varētu iekļaut arī kompromisa grozījumos. Pieņemšana nodarbinātības komitejā ir paredzēta 7. jūnijā un uh, datums reģi komisijā, komitejā vēl tiks apstiprināts. Līdz ar to esam arī izgājuši cauri darba kārtībai. Uh, darbu atsāksim 2.30 ar elektronisko balsošanu, bet Pirinskie kungs vēl ir lūdzis vārdu lūdzu. Es redzu, ka te ir vēl viens punkts - dažādi jautājumi. Ah, ceru, ka varu to uz brīdi izmantot. Priekšsādātāji, vai vēlties to izmantot? Jā, man vajadzēja pateikt, ka ir astotais punkts - dažādi jautājumi. Pirinskī kungs lūdzu. Priekšsādātājs kundze, tas ir saistīts ar šo praksi, kā tiek pārbaudīti autobraucēji Eiropā, jo īpaši Francijā un Beļģijā, tad pārbaudas uz ceļa. Un autovadītāji ir pauduši savas bažas. Jā, nu tad šis ir adresēts visiem deputātiem, kas ir interesēti šajā jautājumā. Es runāju par rumāņu autovadītāju kurš ziņo, ka pārbaudītāji iestādes ir pieprasījuši pierādījumi kādai prasībai, kas vēl nav stājusies spēkā, tad par šo trešo, ceturto nedēļu, vienalga kā to skaitat, ka ir jāpavada atpūtas laiks mājās. Un kaut gan uh, autovadītāji pierāda, ka viņi ir pavadījuši šo atpūtas laiku ārpus uh, automašīnas, viņiem ir piešķirti milzīgi soļi, eh, sodi, tūkstots eiro vai vairāk, kas ir uh, nepieņem, jo jaunais uh, priešlikums vēl joprojām ir tikai priešlikums projektu formā. gribēju nodot šo vēstījumu no Rumāņu autovadītāja jums un kolēģiem nodarbinātības komitejā. Mums ir jādomā par um, skaidrs nostājas paušanu pret šādām apšaubāmām pārbaudēm bez juridiska pamata un arī, ka tā ļoti selektīvi tiek izvēlēti autovadītāji pārbaudēm no noteiktām Austrum Eiropas valstīm. Vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to. Paldies par sniegto informāciju. Redzēsim, vai varam noskaidrot vairāk. Varbūt arī transporta komiteja un varbūt pat komisija ir saņēmusi informāciju par šo incidentu. Apkoposim vairāk faktus, vairāk detaļas un noteikti pēc tā atgriezīsimies. Un ja ne, jūs mums noteikti atgādināsiet. Paldies! Tiksimies 2.30 un tad arī būs balsojums. Gaidīšu jūs visus atpakaļ 2.30. Paldies par darbu rīta sesijām!